Thanks a lot. Ladies and gentlemen, welcome on the uh, evening session. The sitting is. Uh... Dāmas un kungi, laipni lūdzam vakar sanāksmē. Sanāksme ir atsākta. Šis komisijas. Tagad pievērsīsimies mūsu punktam, mm, kas ir darba kārtībā. Komisijas paziņojums.